kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldību. Uh, ir kāds reglamenta jautājums, lūdzu? Nē? Ā. Jūs gribētu pieteikties brīvē mikrofonā. Labi. Tad uh, Olrika Rodusta mūsu referenta lūdzu. Tā, mani dāmas un herren, mit einem. Dāmas un kungi, liels paldies priekšādātā kungs. Ar šo iniciatīvas ziņojumu Eiropas parlaments eh, vēlas uh, uh, pievērst savu uzmanību konkrētam reģionam. Es uh, uzskatu, ka mums ir jādomā par zvejas flotēm attālos reģionos. Šajā ziņojumā ir iekļautas prasības attīstīt labākas datu programmas attiecībā uz zivju krājumu stāvokli, attiecībā uz uh, nelegālu un uh, nekontrolētu zvejniecību, mums ir jānodrošina labāka kontrole. Ziņojums uh, no, pieprasa, lai tiktu veikti aktīvi pasākumi, uzraudzība un sadarbība ar kaimiņu valstīm, ar tādām, valstīm, ar tādām valstīm, ar kurām nav noslēgti zivsēmniecības nolīkumi. Uh, mēs vēlamies uzlabot stāvokli attālinotos reģionos. Mums vajadzētu arī mm, dot priekšroku uh, tādai zvejniecībai, kas ļautu radīt darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Mums arī vajadzētu domāt par finanšu instrumentiem, kas uh, būtu jāizmanto šādos attālinātos reģionos, un vajadzētu arī paskatīties uz uh, subsīdijām uh, modernizētiem dzinējiem. Šeit es gribētu norādīt, ka uh, Mm, mums ir jānodrošina arī izmaksu izlīdzināšana. Vajadzētu nodrošināt, lai zivsaimniecības fondi tiktu uh, subsidēti simtprocentīgi, un mums būtu jādomā arī par krājumu uzlabošanu. Tāpat arī ir jādomā par mm, subsīdiju uh, intensitāti. Tā būtu jāpalielina par 35% citās jomās. Ir jānodrošina, lai uh, tiktu ievērots eh, de minimis regulējums un lai tas tiktu izmantots pēc iespējas labāk. Ir jāizmanto sinerģija ar citām struktūrām, un ziņojums eh, nāk klajā arī ar vairākiem priekšlikumiem, lai labāk izmantotu zivsēmniecības potenciālu attālinātos reģionos. Eh, daži no šiem priekšlikumiem um, runā par um, šo attālināto reģionu tālāku attīstību zivsaimniecības jomā. Es gribētu runāt par grozījumiem, kas ir tikuši iesniegti, un uh, par uh, publisko finansējumu zivsaimniecības flotēm. Es uh, vēlējos norādīt, ka zivsaimniecības komitejā šis grozījums tika noraidīts. Es redzu, ka šis grozījums tiek atkal iesniegts plenārsēdēm, kur ir runāts par zivsaimniecības kapacitātes ievērošanu. Mums uh, vajadzētu nodrošināt uh, maksimālu ilgspējīgu zivsaimniecību, un tāpat arī gribētu norādīt, ka vecu kuģu nomainīšana ar jauniem jau tagad ir iespējama. grozījums piesauc 349. Eh, pāntu līkumā par Eiropas Savienības eh, darbību. Jā, patiešām šo pāntu var izmantot runājot par to, kas notiek attālinātos reģionos, taču šie pasākumi ir jāorganizē tā, lai tie veicinātu visas politikas saskaņotību. Kopējā zivsaimniecības politika un Zilsēmniecības fonds nepieļauj publisku finansējumu flotes modernizēšanai. To mēs varam redzēt gan 349. pāntā līgumā par Eiropas Savienības darbību, gan arī pamatregulas 11. pāntā. Tāpat mums ir jāņem vērā arī 32. pants. Uzskatu, ka vajadzētu arī nodrošināt atbalstu uh, tām, lai zivsaimniecības flotes tiktu atbalstītas, bet tas, eh, tas neatbilst PTO pieejai attiecībā uz zivsaimniecības flotēm. Uh, Es balsošu pret šiem grozījumiem, jo uzskatu, ka tie runā pretī kopējai zivsainiecības politikai. Šeit mēs atvērsim Pandoras lādi un mēs ietekmēsim zvejniecību arī citos pasaules reģionos. Tas nozīmēs, ka e, Eiropas Savienības zvejnieki pieprasīs publisku finansējumu savas e, zvejas flotes modernizēšanai. Lielas paldies e, referentē, tagad vārds Otingeri kungam. Priekšādātā kungs, deputāti, dāmas un kungi. Komisijas vārdā es vēlētos pateikties parlamentam, jo īpaši referentei Rodustei par uh, šī ļoti lietišķā un informatīvā ziņojuma sagatavošanu. Personīgi neesmu speciālists šajā jomā, bet es izlasīju šo ziņojumu un daudz ko uzzināju. Uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti līdzsvarots, tas labi izklāsta zivsaimniecības nozares grūtības, jo īpaši reģionos, kas a, ir a, um, attālināti, un tāpat arī šeit ir ieteikti pavisam konkrēti pasākumi, kā risināt šīs problēmas un stabilizēt šo nozari. Mēs paši komisijā arī um, darbojamies pie šiem jautājumiem un atzīstam, ka um, ir vajadzīgi īpaši pielāgoti risinājumi šiem reģioniem. Pārveidojot kopējo zivsaimniecības politiku, uh, kā arī strādājot pie kopējiem finanšu instrumentiem, proti Eiropas uh, jūru un zivsaimniecības uh, fonda, uh, mēs varēsim paspērt uz priekšu ļoti nozīmīgus soļus. Ar nākamo budžetu, kā arī ar nākamo um, laika programmu, mēs varēsim mēģināt uzlabot uh, situāciju šajā jomā pasākumi ir eh, pieejas nosacījumi, tāpat arī saglabāšanas pasākumi. Tiek runāts arī par pasākumiem attiecībā uz mazākām flotēm, tiek runāts arī par lielāku um, subsīdiju intensitāti un par uh, papildu izmaksu sekšanu. Tie ir tikai daži no svarīgākajiem pasākumiem, ko es šeit pieminēju. Uh, Tāpat ir jādomā arī par darbu nacionālā un reģionālā līmenī. Tam vajadzētu sekot līdzi un to vajadzētu atbalstīt. Protams, ka ir jādarbojas arī Eiropas Savienības līmenī, taču arī nacionālajām un reģionālajām iestādēm vajadzētu dot savu ieguldījumu. Daži piemēri, kur nacionālās un reģionālās iestādes ir svarīgas. Komisija ir ieteikusi jaunu uh, ietveru uh, zinātnisko datu apkopošanai. Tie attiecas arī uz attālinātiem reģioniem, un atbildība par šo pasākumu veikšanu gulstas galvenokārt uz uh, dalību valstīm un uz uh, pētniecības institūtiem, uh, kurus pārvalda pārsvarā dalību valstis, un tāpat arī uz uzņēmumiem, kas darbojas uh, zivsainiecības jomā. Uh, Uzskatu, ka šis ziņojums kā tāds ir ļoti labs pamats. Mēs to labprāt ņemsim vērā. Un e, komisijā atbildīgās iestādes un e, mani kolēģi noteikti labprāt uzsāks padzinātu dialogu ar Rodustas kundzi un viņas kolēģiem. Lielas paldies e, komisāru kungam. Tagad Reģionālās attīstības komitejas vārdā izteiksies Samārs Žīkungs. Lielas paldies! Par kādu mm, pārliecīgu nozvei tad ir mm, runāts šeit? Reuniona, piemēram, Reuniona sala tik nelielu daļu no zivīm eh, nozvei, 0,16% no visām zivīm bet tas pretstatā visiem tiem pāri par miljonu plašajiem zivju tonu kuģiem, ko nozvejo tur Eiropas flota. Lūk, kāda netaisnība. Un to arī sakām savos grozīmos. Un to, ko mēs prasām, tas ir visai saprātīgi. Jo mums ir nepieciešams ļoti uzmanīgi sekot līdzi ilgspējības principam šīs zivsamniecības politikas ietvaros un tas sasaistās ar Regi komitejas ziņojumu. Tā ir tāda pati nostāja. Un rītdien, godātie kolēģi, izbeigsim šīs melu kampaņas, neklausīsimies tajā, vienkārši cieņpilni atbalstīsim šos ļoti perifēros, attālos reģionus, lai zveja arī tur varētu dot ieguldījumu šo apdraudēto reģionu nākotnes attīstībā. Paldies! Paldies jums! Un nākamais runātājs ir Monteira de Aguiar kundze. Lūdzu. Liels paldies! Jāsaka, ir ļoti daudz reģionu pasaulē, kas ir ārkārtīgi atkarīgi no zvejas. Tas īpaši svarīgi attālos, perifēros reģionos. Un tieši šajā saistībā ļoti jādomā par nacionālo un vietējo politiku attiecībā uz zvēršais reģionos. Ir vajadzīgi tādi Eiropas finansējuma instrumenti, kas ņemtu vērā šīs nianses. Jo jāveido līdzīga veida aizsardzības struktūras, kā tas ir lauksaimniecības jomā. Šiem instrumentiem jābūt daudz sociālākiem pēc sava rakstura, vienlaikus respektējot līgumu. Citādi mēs nebūsim atbildības augstumos, netaisnosim Eiropas pilsoņu cerības. Mums jāatbalsta arī pētījuma un novatorismas zivsemniecības joma. Bet nedrīkstam eh, pieļaut kaut kādus tādus ierobežojumus, kas neļautu eh, zvejniekiem izmantot Uh, zveju, lai uzlabotu savu dzīvi. Bardzo, grupas... Lielas paldies! Tagad lūdzu S&D grupas vārdā Serao Santos. Paldies, priekšsarētāja kungs! Es arī gribētu pateikties par Rodas kundzes centieniem. Attālie reģioni atrodas ļoti īpašā situācijā, tāpēc arī ir izveidots uh, Eiropas Savienības funkcionēšanas līgumā atsevišķs pants. Tieši tādēļ, ņemot vērā šo juridisko ietvaru, uh, izmantojot uh, iniciatīvas ziņojumu, es domāju, ka ir nepieciešams izveidot atsevišķu finanšu instrumentu šiem reģioniem, tā lai varētu nodrošināt palīdzību, lai varētu kuģus remontēt, un rīt ir paredzēts likt uz balsošanas attiecīgo grozījumu, ir svarīgi, lai finansējums nonāktu tieši uh, zvejniekiem. Un tas nozīmē to, ka Eiropas komisija vienkārši grozīs veidu, kā tiek sniegta palīdzība. Šobrīd tieši šajā jomā ir aizliegta valsts palīdzība. Un šobrīd priekšlikums nav nonācis ne padome, ne uh, uh, parlamentā. Un tagad lūdzu ECR grupas vārdā Tomasičs kundze. Najudaljenim regijama moramo posvetiti... Priekšādātāji, paldies! Šie perifērie reģioni ir pelnījuši īpašu uzmanību visās Eiropas Savienības politikās, jo to izolētās atrašanās vietas dēļ, um, arī transporta jomā, viņi ir visai nelabvēlīgā pozīcijā salīdzinot ar Eiropas Savienību. Gribētu izmantot šo situāciju, lai jūs svērtu līdzīga veida uh, Eh, problēmas, ar ko sastopas salas eh, tādos mazāk acīsītos valstīs, kā piemēram Horvātija. Šo salu situācija nebūtu nav atšķirīga no citu perifēru reģionu iedzīvotāju problēmām, un tāpēc domāju, ka ir jā, jāiestrādā arī vidusjūras salas šais politikās, lai tām būtu atbilstīgi zvejas instrumenti, kas varētu piedāvāt papildus zvejas iespējas iztikas nodrošināšanai. Pagājušajā nedēļā parlaments atbalstīja manu ziņojumu par maza apmēra zveju, un es domāju, ka šajā ziņojumā pieņemtie principi būtu jāņem vērā arī šai gadījumā. Paldies tālāk Alda grupas vārdā Bilbao Brandickas kundze. Priekšādētāji, paldies! Šis ziņojums par zivsaimniecībām perifēros rajonos reģionos ir viens no tiem brīžiem, kad mēs tiešām pārējām no vārdiem pie darbiem un kad domājam par tādām, eh, par tādām asociācijām un uzņēmumiem, kas eh, strādā šai jomā. Protams, jāvērš pret visa veida klimata apdraudošu rīcību un zivsaimniecības ilgspējība ir ļoti svarīga. Mm, piemēram, Kanāriju salās dzirdēju, ka zvejnieki eh, runāja par sezonālo raksturu ar, ar daudz lielāku iecietību un respektu pret jūru, kā to dara viens otrs no uh, pārstāvjiem šeit. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāsādā pie šādājumiem. Mums jādomā arī par drošību darba vietā. Tas gal galā nav tikai darbs, vienkārši darbs. Vien vēlamies arī, lai šādas veida darbietas piedāvātu mazāku. Um, darbības samazinātu ietekmi uz klimatu, lai šī darbība būtu ekoloģiskāka un nevēlamies taču apdraudēt arī konservēšanas, jeb saglabāšanas darbus Tāpēc domāju, ka vajadzētu ļoti nopietnus pētījumus par to, kā, piemēram, amatieru zvejieši atpūta zveja ietekmē šo situācijas. No sektora šādas prasības nāk jau krietni ilgi, it īpaši tas attiecas uz turismu eh, galamērķu salām. izau, pieaugums tieši šajā atpūtas zvejā ir ļoti plašs, un tāpēc tiek izdarīts spiediens arī uz standarta zveju. Jā, tiešām iekļāvātās tieši pusotrā minūtē ļoti labi. Paldies jums tā goja grupas vārdā Ferērs kungs. Paldies priekšsēdētāji. Kopējā dzīvesaimniecības politika nerisina konkrētus, konkrētas vajadzības, kas rodas attālākajos reģionos Tāpēc tagad ir nepieciešams mainīt arī normatīvos aktus, kas attiecas uz šiem reģioniem, tā lai mēs varētu reaģēt uz konkrētiem izaicinājumiem. Jauns instruments veisemniecības jomā, par ko esam daudz cīnījušies, šis eh, instruments mūsuprāt ir absolūti vajadzīgs, lai varētu palīdzēt šiem attāliem reģionam. Ir jāmodernizē flotes un tāpēc ir jāturpina darbs. Mēs varam atbalstīt grozījumu jo mēs uzskatām, ka šis grozījums ir ļoti pareizs, pamatots un virziens tiešām ir pienācīgs. Ir jācīnās par to, lai katrā reģionā un attālo reģionu flotes būtu uh, daudz uh, labākā stāvoklī, lai būtu ne tikai 100 jūdzes, uh, bet 200 jū, jūras jūdzes. Un cevišķi runājot par nelieliem uh, zvejniekiem, nelielu zvejsaimniecību ir jāpalīdz. Un tagad lūdzu Eh, Godin kundze. La flotte de pêche outre-mer est vieillissante. Zveja periferijos reģionos ir ārkārtīgi plaša un drošības apsvērumu dēļ šie kuģi zvejo tuvu pie salu krastiem, kur krājumi attiecīgi samazinās, tiek noplicināti. Un tas eh, negatīvi ietekmē šo reģionu ekonomiku. Pienācis laiks Eiropas Savienībai finan izmantot finansējumu no zivsaimniecības fonda no dalību valstīm, lai atjaunotu atbilstīgās flotes, kas nodarbojas, piemēram, atpūtas zveju šajos reģionos. Tur nekas nav mainījies kopš 80. gadiem. Rodustas kundas ziņojumā tiek izteikti kons konstatējumi, bet netiek runāts par iespējamiem aizliegumiem. Un tieši tāpēc mēs vēlamies atbalstīt uh, grozījumus, kas runā par to. Mēs runājam par perifēriem rajoniem. Un tieši zveja ir tā joma, kur var radīt daudz darba vietas, ja regulēsim atbalstīgi šo jomu. Tāpēc jāpievēro saprātīgi noteikumi un tāda ekonomikas pasākuma, kas ļautu šiem reģioniem attīstīties un veidot ilgspējīgus zvejas nozari. Paldies tālāk individuāli runātāji. Pirmais no tiem Matokungs. Priekšādātāji, paldies! Es pats esmu no Kanārijas salām un tāpēc priecājos, ka var runāt par zivsaimniecību perifērajos reģionos. Mēs vēlamies, lai attiecīgais šo reģionu sabiedrības potenciāls tiktu izmantots optimālāk. Mums jānodrošina arī stimuli jauniešiem iesaistīties eh, zivsaimniecības nozarē. Bet viena lieta šai ziņojumā trūkst. Net Te netiek runāts par to, ka vajadzētu nodrošināt striktus noteikumus atbilstīgi ilgspējībai. Un e, nav runāts par finansējumu atpūtu zvejas flotē. Te nerunājam par to, ka zveja pieaugtu apmēros. Nē, te runājam par zvejniekiem, kas vēlas zvejot turpat, kur citas flotas, nevis tikai šai desmit jūdžu zonā. Kā tad, lai viņi iziet tālāk jūrā, ja viņu flotē ir novecojusi un neliela, ir vajadzīgs finansējums viņu flotē, apdrošinātāji vairs nesedz eh, ar šīm kuģiem saistītos riskus. Mēs nerunājam šeit par kaut kādu tālāku eh, flotes atjaunošanu, finansējumu iespējas. Uh, kas tad darītu nezinu, ko mēs mums runājam par, at, par uh, amatieru zvejnieku atbalstīšanu šajos attālajos reģionos, kam tas ir patiešām vajadzīgs. Es domāju, ka jums uzmanīgi jāpaskatās uz šo grozījumu, ko esmu iesnieguši. Aizmirsinā, aizmirsīsim šeit par kaut kādām augstām patas pilnām nostājām. Mēs jau šeit negribam vērsties pret šiem zvejniekiem. Nē, uzmanīgi izlasiet šo grozījumu un saprotiet, ka tas, kas te tik teikts, ir nepareizi. Lies paldies! Līdz ar to šīs debatas daļas nu, noslēgumā uzstāsies Izabela Tomā. Komisārkungs, kolēģi, attālie reģioni pie, Eiropā piedzīvo problēmas, nab, dzīvi nabadzību. Un tāpat laikā Eiropas Savienība pērk šīs zvejas tiesības un atsevišķos šajos reģionos tās pārdod vēl trešām valstīm. Attālākie reģioni līdz šim tik uzskrīt par izņēmumu reģioniem, tāpēc, ka tie ir attālināti geogrāfiski un tur ir arī ļoti liels ekonomiskas problēmas. Šobrīd jāsaka, ka šis attālināto reģionu definīcijas elements netiek piemērots zivsaimniecībā, un te runājam par amatieru zveju, par nelieliem zvejniekiem, kuriem ir veci novecojuši kuģi, kas nespēja atbilstīgi e, iesaistīties zvejā. Viņi nevar atbilstīgi darboties šajās piekratas, piekrastas rajonos. Mums ir jādomā, protams, arī par vidas aizsardzības mēriem, un par to runājam savos grozījumos. Nekādā gadījumā nesam paredzējuši palielināt nozvejas kapacitāti. Tas, protams, paliek atbilstīgi ilgspējīgai nozvejai, bet to vajadzētu darīt jaunos kuģos, kas atbilst vidas prasībām. Un mums, kā Eiropas Savienībai, nedrīkstā, mēs, kā Eiropas Savienības pārstāvjiem, nedrīkstam šeit pakļauties dezinformācijai. Paldies! Pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras, un pirmais ir Werners Kūns, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, es varu atbalstīt to, ko ir teikuši iepriekšēji runātāji visās diskusijās lai arī kādā jomā mēs runājam, piemēram, kad mēs runājam par, par uh, zivsaimniecību, mēs visu uh, laiku runājam par to, ka ir nepieciešams atbalstīt mazos ja mēs varam rīkoties eh, finanšu plānā, ir iespējams iekļaut šādu īpašu atbalstu. Tas ir eh, saistīts ar, ref, eh, ar remontiem un daudzos gadījumos mēs runājam par nelielām laivām, bet kā mēs varam šādas nelielas laivas uh, atbalstīt tik tālu, lai tās tu, tiktu tālāk eh, uz tām vietām, kur uh, ir eh, zivis tādās uh, Reunionā, Gvadalupē un tā tālāk. Tur ir pavisam savādāka situācija. Grozījumā ir teikts, ka komisija ir nepieciešams pārbaudīt, kāda ir situācija, kā mēs varam nodrošināt atbalstu maziem uh, zvejsaimniecības uzņēmumiem un zvejniekiem. Mēs varam arī varbūt nacionālos līdzekļus iesaistīt. Ja mēs Eiropā dodam, eh, vēlamies dot signālu maziem zvejniekiem, tad ir jāatbalsta šī ideja. Nākamais runātais ir Lopes Agilārkungs. Paldies, priekšsarētāji! Paldies! Paldies par iespēju izteikties. Vēlos uh, atbalstīt Rodustas kundzes ziņojumu. Es esmu no Kanārijas salām un 349. Uh, pantā līgumā par Eiropas Savienības funkcionēšanu ir runāts par attāliem reģioniem, un šeit ir dažāda veida izņēmumi. Tas attiecas ne tikai uz pamat tiesībām, uz pamatnormatīvajiem aktiem, bet arī aktiem. Tāpēc ir nepieciešams īpašā veidā atbalstīt, lai varētu zvejnieki nomainīt floti, viņi varētu to remontēt vai nomainīt. Un tas attiecās ne tikai uz labākiem darba apstākļiem, bet arī uz vides aspektiem, lai uh, būtu mazāk piesārņojumi, piemēram, no, no noplūdēm. Un tas attiecās arī uz kapacitāti. Mēs šeit runājam par reālu nākotni un par cilvēkiem, kuri visu dzīvi ir veltījuši tam, lai varētu turpināt šo uh, seno uh, profesija, un tas ir jāturpina attālos reģionos. Un tagad lūdzu Notis Marijas. Paldies, priekšādātāji! Attālinātajiem reģioniem patiešām vajadzētu piesaistīt parlamenta un Eiropas Savienības uzmanību. Tas e, mums ļaus paskatīties arī uz vidusjūras reģionu, kurā arī ir daudz problēmu. 349. pants runā par uh, privilēģijām, kas attiecas arī uz mazām salām, tā skaitā arī uz mazām Grieķijas salām, kas uh, saskaras ar ļoti sarešķītām problēmām, jo tās a, atrodas ļoti tālu no kontinenta un bieži vien ir nabadzīgas. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi nosacījumi, kas attiektos uz um, piekrastes zvejniecību. Mums vajadzētu palīdzēt modernizēt uh, floti. Tas ļautu veicināt uh, zivsēmniecību, un tāpat arī mums būtu jāparedz īpašs režīms kopējā zivsēmniecības politikā. Šeit būtu uh, jāatļauj valstu intervence, kā arī īpašs atbalsts no Eiropas Savienības. Es vēlētos, lai komisija izskatītu šo jautājumu. Paldies, eh, tagad eh, Jakovčiča kungam vārds. Poštovani gospodine predsjedniče. Priekšādātāja kungs. Zivsaimniecības flotu pārvaldībai attālinātos reģionos ir viena uh, raksturīga īpašība. Proti, mums ir jābūt saprātīgiem un mums ir jāņem vērā šīs īpatnības. Vai nu šeit ir runa par salām Atlantijas okeānā vai Indijas okeānā, visi šie reģioni paši par sevi ir atšķirīgi, taču tie uh, atšķiras arī no visa, ko mēs varam atrast šeit Eiropas Savienībā. Protams, mēs varam runāt arī par vidusjūras salām, kurām ir savas īpatnības, bet pašlaik mēs gribam pievērst uzmanību uh, tiem reģioniem, kas Eiropas Savienību uztver pavisam savādāk nekā uz uh, kontinenta dzīvojošie. Mums ir jānodrošina, lai zivsaimniecības politika būtu saskaņot ar pārējām politikām. Paldies, pēdējais Runātājs Nikola Kaputo, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Ziņojumā, par kuru mēs arī balsosim, parlaments uzsver to, cik svarīgi būtu modernizēt un atjaunot floti attālinātos reģionos, jo īpaši, lai uzlabotu drošību. Uh, Šajos reģionos dažiem zvejniekiem ir grūti apdrošināt savus kuģus, tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt pasākumus, kas pieļautu valstu un Eiropas Savienības subsīdijas flotēm. Mēs redzam, ka zvejas ierobežojumi, kurus mēs arvien paaugstinām, ietekmē arī drošību zilsaimniecības sektorā. Mums ir jāsniedz atbalsts un mums ir jādomā arī par tālākiem instrumentiem kopējā zivsaimniecības politikā, kas ļautu mums cīnīties pret klimata ietekmi. Visiem mm, tālāk iesakamājumiem instrumentiem vajadzētu veicināt ilgspējīgu zveju, lai mēs varētu saglabāt zivju krājumus. Lielas paldies! Līdz ar to diskusijas par šo tēmatu ir beigušās. Došu vārdu vēlreiz referentei Ulrikai Rodustei. Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi. Es ļoti labi apzinos, ka uh, dažos attālinātajos reģionos valda nabadzība, un tieši tāpēc es arī pievērsos šim ziņojumam. Jā, šie attālinātie reģioni nenodrošina vislabākos apstākļus saviem zvejniekiem, un tos nevar salīdzināt ar kontinentālo Eiropu. Tieši tāpēc eh, daudzgadu finanšu plānā un arī kopējā zivsaimniecības politikā ir paredzēti izņēmumi attiecībā uz šiem reģioniem. Savā ziņojumā esmu atsaukusies arī uz citām īpatnībām un runāju par uzlabošanas iespējām. Mums ir jānodrošina iespēja piekļūt šiem attālinātajiem reģioniem, jo mēs redzam, ka daži no šiem reģioniem ir uh, eh, izvejoti tukši, un tāpat arī pastāv uh, vides piesārņojums, jo īpaši uh, mums ir jādomā par pesticīdu piesārņojumu. Iespējams, ka valdības varētu šeit kaut ko darīt lietas labā. Attālinātajos reģionos sveju krājumi ir pietiekami, tam es it kā varētu piekrist bet atcerēsimies, piemēram, par 2016. gada ziņojumu, un šeit uh, nebija nodrošināts līdzsvars starp uh, zvejas kapacitāti un zvejas krājumiem konkrētos reģionos. Un uh, šis ziņojums, diemžēl, nevarēja tikt sagatavots pietiekami labi, tāpēc, ka trūka vajadzīgo datu. Šī situācija ir jāuzlabo. Man ir arī jāuzdod jautājums ko šeit varētu nozīmēt eh, publiskais finansējums jaunu zvejas kuģu būvēi. Varbūt tas ir retorisks jautājums. Varbūt uh, kolēģi varētu uh, savu uh, valstu um, zvejniekiem izskaidrot, kādā veidā tas ir iespējams, ka attālināto reģionu zvejnieki var saņemt šādu palīdzību, bet viņi savukārt nē. Galu galā arī šeit mūsu valstīs ir kuģi, kuriem ir 30, 40 eh, gadi un kuru īpašnieki labprāt iegūtu finansiālu atbalstu šo kuģu modernizācijai. Tieši tāpēc šo grozījumu es rītdien vēlētos noraidīt.